Eh, sveicināti. Mēs eh, pārējām pie mūsu darba kārtības. Pirmkārt ir mutisks jautājums, kur ir runa par mutisku jautājumu profesionālo kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu. Vispirms es došu uz piecām minūtēm vārdu Malkolmam Hārboram. Lūdzu, Hārbor kungs. Uh, Priekšsēdētāji, es. Uh, gribu norādīt, ka šis ir mutisks jautājums komisijai, un mēs